Es domāju, ka Van Rompēja kungam būtu bijis jāatrodas šajā fotografijā, jo tas parādītu, ka mums ir vienotība un vēlme no visu institūciju puses. Paldies! Paldies, sirsnīgs paldies! Un tagad balsošana, dāmas un kungi. Vispirms balsosim par Rapkai kunga ziņojumu pieprasījums atcelt deputātu Mārtiņu Ernehausu imunitāti. Lūdzu, kas ir pār, pats liet roku. Vai kāds ir pret? Atturas esam izlēmuši. Un tagad 2013. finanšu gads vispārējā budžeta projekts. Vispirms došu vārdu Lavies kungam, referentam, lūdzu. Signor Presidente, cari colleghi, come ogni anno. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, kā katru gadu procedūra būs ārkārtīgi sarežģīta un ir daži tehniskie pielāgojumi, par kuriem jābalso. Pirmkārt, dokuments numurs 6 ar skaitļiem. Tad, ja būs daudzi grozījumi, tad mēs balsosim par visajām budžeta posteņiem, kas ietilpst, še, kuros ietilpst šīs līnijas. Otrakārt, projektu un sagatavošanās pasākumu, par kuriem jābalso. Uh, Pirmkārt, pilota projekts indikātori, kas izmēra uh, hartu vienlīdzībai vīriešiem un sieviešiem. Par to mēs runāsim, par to mēs, to mēs pieņemsim balsojot par 3A kategoriju, nevis 1A. Tālāk sagatavošanās pasākums e, augļu un dārzeņu patēriņš ietilpst otrajā kategorijā, nevis trešajā. Tālāk pašu aprūpas sistēmu atbalsta Eiropas Savienība. Šeit runa ir par vienu miljonu, nevis simts miljoniem eiro. Tālāk, komisijas sagatavošanas panākums, eh, integrācija klimata pasākumiem. Šeit eh, skaitļi ir samazināti par diviem miljoniem eiro. Uh, Sagatavošanās pasākums Eiropas brīvprātīgo atbalsts ir saņem budžetu, kas ir pa 1 miljonu eiro mazāks. Parlamenta pozīcija neņem vērā budžeta grozījuma vēstuli numur 1 2013, kas tika pieņemta Eiropas komisijā 19. oktobrī, jo par to notiks runa samierināšanās pasākumā. Un beidzot vēl kāds aicinājums balsotājiem. Uh, Eiropas parlamenta vienotība un kohēzija, balsojot par 2013. gadu, ir īpaši svarīga, svarīgāk nekā jebkad iepriekš, ja mums priekšā ir samierināšanās procedūra ar padomi, jo padomi šķiet nevēlas nepieciešamos resursus piešķirt, bet mēs uzskatām, ka tie ir nevajadzīgi. Es gribu jūs aicināt deputāti savā balsojumā parādīt, ka parlaments ir vienots un mēs cīnamies kopā. Paldies! Paldies, Lavijas kungam, man tagad balsojums. Centīšos, lai mēs tā koncentrēt rīkotos. Tātad. Tātad vispirms tie punkti, kurus tikko Lavijas kungs ierosināja mutiski, tos visus eh, jūs varat no galvas atcerēties. Tātad, kas balso par to, ko Lavijas kungs tikko teica, pats liet roku, kas pret, kas atturas, ar lielu balsu vairākumu pieņēmts. Un tagad pirmais bloks. 981. grozījums, kas par? Tātad pirmais bloks. Par. Sākšu no sākuma vēlreiz. Tā bija mana kļūda. Tātad pirmais bloks. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 790. Apgalīna. 791. noraidīts. 791, kas par, pret, atturas. Labprāt pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 272. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 351. grozījums. Kurš par? Personālais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Personālais balsojums. Visi kolēģi nobalsoja. Beidzam balsot. pieņemt. 878. līdz ar to atkrīt, 206. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 774. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 200. personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, Deisa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā reize, ko pēc astoņiem gadiem man ir jāsacina, ka mana balsošanas iekārta nedarbojas. Lūdzu, nosūtiet tehniķi pie deskunga Nu, varbūt izņemiet kartīti un ielieciet to atkārtot, dažreiz tas palīdz. Nestrādā? Nu, labi. 963 līdz ar to atkrīt, pārējām pie 964 personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 965. grozījums divas daļas personālais balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad otrā daļa. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. 966. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 1200. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. jautāšu vēlreiz. 1200. grozījums, kurš par? Pret. Viennozīmīgi pieņemts, bet nu labi, varam pārbaudīt elektroniski. 1200. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 116. atkrīt, 762. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 104. atkrīt, personālais balsojums, 899. grozījums, sākam balsot. Vai visi kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 1162. personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 190. atkrīt. 280. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 282. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais bloks, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais bloks, kurš par, pret, atturas, pieņemts. T 34. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. Deviņsimt deviņdesmit astotais atkrīt, tā kā nobalsoja par iepriekšējiem, un tagad 11.48 personālais balsojums sākam balsot. Uh, Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 876. atkrīt, 1005. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tagad ir divi identiski grozījumi, 754. un 997. Personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts jums ir nepieciešams kvalificētais balss vairākums, līdz ar to ir noraidīts. Mums, man jūs jābēdina. Tagad 1002. personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. 992. Kurš par? Pret? Atturas? noraidīts. Ceturtais bloks, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 977. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 298. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 978. personālais balsojums. Nā, nē, tas atkrīt, tā kā iepriekšējais tika pieņemts. 793. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to 979. atkrīt. 300. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts līdz ar to 891. atkrīt, 1147. arī atkrīt. Nē, tur tomēr jābalso. Personālais balsojums 1147. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to nākamais 892. grozījums atkrīt. 308. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Līdz ar to 741. Ak, nē, es dzirdu, ka skaitļi atkrīt, bet par piezīmēm jā, jābalso, kurš par piezīmēm. Es domāju, ka tagad viss ir tikpat samulsuši kā es pats. Kurš pret? Man liekas, ka noraidīts. Tagad 281. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 1152. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Līdz ar to 893. atkrīt. Piektais bloks, kurš par pret atturas pieņemts. Sestais bloks, kurš par pret atturas pieņemts. 111. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 274. par pret atturas pieņemts noraidīts. 1018, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 1240. personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 200, 939. atkrīt. 1241. divas daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. 1192. divas daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret Jāpārbauda elektroniski. Tātad otrā daļa. Sākam balsot. 1192. Otrā daļa. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 262. personālais balsojums. Sākam balsot. Jā, jums taisnība. Tas, tas atkrīt. Un tagad personālais balsojums par 1194. Uh, Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 220. un 1020 atkrīt. 1195 personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņems, līdz ar to 221 un 1021 atkrīt. 432, kas par, pret, atturas, pieņemts. 222 un 1022 līdz ar to atkrīt. 127. grozījums par pret atturas pieņemts. Līdz ar to 947. atkrīt. 128. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 948. atkrīt. Tālāk 244. personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pie, ir pieņemts līdz ar to 935 atkrīt. 935. Ak, personāla balsojums, lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Uh, apstiprināts, 932. Uh, atkrīt. Uh, 245. Uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Apstiprināts, ka šlos. Beidzam balsot. Pieņemts līdz ar to sekojošie līdz uh, 6000 atkrīt. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Angenommen, die folgenden Änderungsanträge. Pieņemts līdz ar to sakojošie grozījumi atkrīt. 12.46. Uh, Personālais balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts, līdz ar to nākamais uh, grozījums atkrīt. 247 pār. Es tā gīgam. Pret. Atturas. Pieņemts. Ja jūs neceļat rokas, tad uh, es neredzu, vai jūs gribat balsot vai nē. Varbūt, ka jūs vienkārši ar uh, roku balstāt galvu. Uh, tāpēc paceliet rokas uh, augstāk. 275. grozījums atkrīt. 11.96 personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts, līdz ar to sekojošie grozījumi atkrīt. Septītais bloks par, pret, atturas, pieņemts. Antrāk 12.58 namliche apšķirta. 12.58. Personālais balsojums, sākam balsot. Apš... Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tā tad nākamie grozījumi atkrīt pāriem pie 8. bloka. Kurš ir pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Grozījums 1263 personālais balsojums pār. Atvainojiet, sākam balsot. Šodien uh, aparatūra mums strādā lānām. Vai visi ir novalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. So, blok numur. Labi, devītais bloks. Kurš ir par pret, atturas, pieņemts, desmitais bloks par pret, atturas pieņemts. 11. bloks pār, pret, atturas pieņemts. 12. pār, pret, atturas pieņemts. 12, 13. pār, pret, atturas pieņemts. 14. pār, pret, atturas pieņemts. 15. bloks pār, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. Tagad došu vārdu Rāda kungam, jo viņš to vēlas. Lūdzu, Avrajānis kungs. Tas ir aus procedurālen erwägungen un notwendigkeiten muss. Procesuālo iemeslu dēļ tam tā ir jābūt, tāpēc aicinu deputātus nomierināties. Avrajānis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Godājumie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, Eiropas parlaments tikko ir apstiprinājis grozinājumus padomes nostājai par budžeta projektu, projektu 2014. gadam. Patiešām, kā padomes priekšsādātājs, es piekrītu, ka Eiropas parlamenta priekšsādātājs ir pārliecinājis samierināšanas komiteju, kā prasīts 314. Eh, panta 4. punkta C apakšpunktā līgumā par Eiropas Savienības darbību. Paldies, priekšsādātāji. Lavija kungs, eh, vai jūs vēlaties eh, kaut ko piebilst, lūdzu? Darle, un emendamento, l'emendamento 262. Mēs esam pārēc, kurš pārvienam grozījumam 262 un 264 par to netika balsots. Ā, tas atkritas, skaidrs saka Lavies kungs, labi. So, ich rufe jetzt auf. Labi, tātad es uh, aicināšu tagad uh, balsot par uh, Lavijas un Volgena ziņojumu Ja nevienam nav nekas iepriekš sakāms, tad sākam ar 18. grozījumu pār, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums uh, 35 par, pret atturas noraidīts. 42. pār pret atturas noraidīts. 43. pār pret atturas noraidīts. 44. pār pret atturas noraidīts. 45. grozījums pār pret atturas noraidīts. 21. Uh, un grozījums uh, par 18. punktu personāla balsojums, vai visi ir no, nu, no, nu, nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pārējam pie 63. grozījuma. 38. piedodiet pār pret atturs noraidīts. Tālāk oriģinālais teksts. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad 22. Eh, C grozījums, ECR grupa. 22. D ECR grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums - personāls balsojums par. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas apgalīd. Noraidīts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir apgalīdēn. Noraidīts. Trešais grozījums eh, - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 37. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 38. grozījums par pret atturas. Es jautāju, lai jūs paceļat rokas, kurš ir pār 38. pret atturas. Jāpārbauda elektroniski pārāk neskaidri. Sākam balsot. 38. Par 38. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie 47. grozījuma par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais eh, grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas apgalīm. Noraidīts. 48. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 5. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 39. grozījums par pret atturas noraidīts. 7. grozījums par pret atturas noraidīts. 40. grozījums par pret atturas noraidīts. 46. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 8. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums pār, pret, atturas noraidīts. 41. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 9. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 24. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 25. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Apšīm zēfnat. Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidri noraidīts. 15. Eh, grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Haman apgestimt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums, eh, personāls eh, balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums, arī personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27. grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. 28. grozījums, personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pārējiem pie 29. grozījuma arī personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad pārēsim pie oriģinālā teksta 86. punkts, kurš ir pār pret atturas pieņemts. 87. punkts pār pret atturas pieņemts. Oriģinālais teksts 88. Uh, punkts divās daļās. Uh, pirmā daļa no personāla balsojums. Pār, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Angenommen, der zweite. Pieņemts otrā daļa. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Oriģinālais teksts, 89. punkts, pirmā daļa, personāla balsojums. Sākam balsot. Apšības geschlossen. Beidzam balsot. Angenomen. Pieņemts. Un otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 90. punkts arī personāla balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Gott, wenn Sie wünschen. Ja jūs vēlaties, varam pārbaudīt. 11. grozījums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad pāriesim pie oriģinālā teksta. 91. punkta. Kurš atbalsta oriģinālo tekstu? Pret, atturas, pieņemts. 30. grozījums par pret atturas noraidīts. 31. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa atkrīt. 32. grozījums par pret atturas noraidīts. 33. grozījums par pret pret, atturas, noraidīts. 17. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 34. grozījums par, pret, atturas, šeit īsti nav rādzams. Nobalsosim elektroniski, pārbaudīsim. Pār 34. grozījumu sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā tad Tagad nobalsosim par uh, ziņojumu par uh, kopumā personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Der ist angenommen. Glückwunsch. Pieņemts, uh, tāpēc apsveicam referentus. Un tagad pāriesim pie Bēgas kunga un Kāfina kunga ziņojumu. Atak 47. 47. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad. Pirmais punkts, 61. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 39. grozījums personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Mēs varētu par goe piedāvātajiem grozījumiem no 49. līdz 64. grozījumam balsot blokā, ja jūs piekrītat, un ja piekrīt goe, tad es aicinātu nobalsot par to blokā. Uh, Jūs piekrītat, ja? Vai kādam ir kaut kas pret to, ka mēs eh, balsojam par to blokā? Tad balsojam no 49., 50., 51., 52., 53., 62., D, 63. un 64. blokā pār pret atturas noraidīti. Tad pārējiem pie 41. grozījuma personāla balsojums. Haben alle abgestimmt? Ist geschlossen. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Apgalīn. Noraidīts. 41. personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Nē, es tā nedomāju. Es vienreiz jau to mēģināju ar FD un vairāk es tā nedarīšu. 42. personālais balsojums, vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Noraidīts. 43. grozījums. Sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais D. Personālais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Apgalīt. Norā, noraidīts. Pārējiem pie trešā grozījuma par, pret, atturas, noraidīts. 44. grozījums personālais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīts. 68. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 6D personālais balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Stapkelīd. Noraidīts. 7. D personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 8D personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 9D personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas apgalīn. Norādīts. 45. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 67. grozījums par, pret, atturas. Norādīts. Desmitais grozījums personāla balsojums par, Atvainojiet, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Apgalīt. Noraidīts. Eh, vai es varētu jautāt FD, vai jūs eh, piekrītat, ka mēs par 11, 12 un 13 nobalsojam blokā? Jā vai nē? Labi, tad es aicinu. Labi, 11. grozījums, 11. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir no, nobalsojuši? Beidzam balsot. Es apgalīnt. Noraidīts. 13D personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Es apgalīnt. Fion... Noraidīts. 54. grozījums pāri, pret atturas, noraidīts. 48. grozījums pāri, pret atturas, noraidīts. 68. par, tas bija skaidri noraidīts. 68. grozījums par, pret atturas noraidīts. 55. grozījums par, pret atturas noraidīts. 56. par, pret atturas noraidīts. 72. par, pret atturas noraidīts. Oriģinālais teksts. Okay, tas... Labi, pārbaudīsim elektroniski 72. grozījumu. Sākam balsot. Apšīvus, ka šmēr. Beidzam balsot. Okay. Labi, ir noraidīts. Pārējām pie 27. punkta oriģinālajā tekstā. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 57. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. D. Nomināls eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Sapkilint. Noraidīts. 69. grozījums pār pret. Atturas. Noraidīts. 15. grozījums, 15. D. Personāla balsojums. Sākam balsot. Alle abgestimmt. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Lien. Noraidīts. 16D. Apšības aifnet. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 17D. Sākam balsot. Apšības geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 18D personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 58. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. D. Personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 20. D. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vienu mirklīti. Noraidīts. Lamsdorfa kungs. Jā, priekšsādātāji, šeit mēs uh, balsojam par diezgan daudziem grozījumu priekšlikumiem, vien, kuras ir sagatavojusi viena politiskā grupa un kura lielu vērību piegriež tam, lai tiktu ievērots reglaments. Un mēs uh, uzskatām, ka personālajie balsojumi ir uh, paredzēti tikai vissvarīgākajiem jautājumiem, tāpēc es gribētu jautāt politiskajai grupai, vai tiešām par katru grozījumu ir nepieciešams personālais balsojums, kā viņi šeit uh, pieprasa pieprasa. 21. 21. grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apgaliet. Noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un es vēlreiz jautāju EFD politiskajai grupai, vai par 22., 23., 25., 26. var balsot blokā. Speronī, kungs, jūs esat uh, politiskās grupas priekšsādātājs. Labi, tad nobalsosim blokā personāla balsojumā. Sākam balsot. Jūs taču pat nepiedarat pie šīs politiskās grupas, un politiskā grupa tikko pauda piekrišanu, ka mēs balsojam blokā. Labi, balsojam par 22. D. Sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. Muss das Jā, sāpkalīn. Noraidīts. So, 23. Tālāk 23D sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums D. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 26. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 46. Eröffnet. 48. grozījums. Balsojam, beidzam balsot. Noraidīts. 50. punkts or, oriģinālajā tekstā personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Kurš ir pār pret? Atturas noraidīts. 27. D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. D grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 29. D grozījums. Sākam balsot, Beidzam balsot. Noraidīts. 30. D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 75 pār, pret, atturas, pieņemts. 33. D grozījums personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 59. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 34. D grozījums personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 35. D grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 36. D grozījums personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 37. D grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 71. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 38. D. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Abgelehnt. Noraidīts. 78. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 73. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 74. par, pret atturas pieņemts. Un ceturtais grozījums, vēlreiz personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad es uh, aicinu balsot par rezolūcijas priekšlikumu kopumā, un tas ir personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Liels paldies eh, Bēgis kungam un Kāfina kungam. Līdz ar to es konstatēju, ka ar šo vairākumu Eiropas parlamenta nostāja pašreizēji pašlaik notiekošajās eh, sarunās par DFS eh, ir skaidri pausta, un es uzskatu, ka tas ir liels atbalsts arī personīgi man. Paldies par šo atbalstu. Un tagad saskaņā ar reglamenta 138. pantu es aicinu nobalsot par eh, Dehāna Hunga ziņojumu personālā balsojumā. Sākam balsot, beidzam balsot. Ziņojums ir apstiprināts. Pāriesim pie Greslis kungas un Rivelīnī kunga ziņojumu par eh, budžeta regulu. Došu abiem īsumā vārdu. Vispirms Grēslas kundze. Liebe kolēģin, liebe kolēģin. Dārgie kolēģi, priekšsādātāji kungs, es izteikšos pēc iespējas īsāk. Šodien jūs balsosiet par konsolidēto tekstu vienā balsojumā un jūs balsosiet par kopējām deklarācijām, bet arī par to, ka mēs pievienojam parlamenta deklarāciju un tā man ir jānolasa. 50. Uh, 85,9 miljoni eiro, ko Eiropas parlaments atmaksāja Beļģijas budžetā pār ārējiem mērķim, konkrētam mērķim piesaistītiem maksājumiem saskaņā ar reglamentu 18. pāntu. Es uh, gribēju pateikties visiem, kas uh, piedalījās uh, šī, šī teksta sagatavošanā. Paldies, Rivelīni kungs! Pavisam īsi, priekšsēdētāj kungs. Es gribētu uzsvērt to, ka šodien Mēs izskatām vienkāršotu, aktualizētu regulu. Tas ir veids, kā pārvaldīt uh, finansējumu. Tas mums nodrošina labākus, e efektīvākus standarts, kas atbilst uh, eh, reāliem izaicinājumiem. Paldies! Paldies, Revelīnē kungs! Priekšlikums uh, regulē ir kopējais teksts. Balsojam par pret. Atturas. Tas ir pieņemts. zu diesem ja, der jetzt in der Form geänderte Vorschlag. Pāriesim pie grozītā priekšlikuma un balsojam par to kopīgā balsojumā par, pret, atturas, pieņemts. Leģislatīvās rezolūcijas priekšlikums pēc pirmā punkta ir 310. priekšlikums analoģiski iepriekšējai procedūrai par, pret, atturas, pieņemts leģislatīvajā rezolūcija. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ist angenommen. Pieņemts. Bisschen. Right. Un tagad ķersimies klāt balsojumu skaidrojumiem. Un pirmkārt, Foksa kungs par Lavijas kunga ziņojumu. Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Apvienotāji karalistē mēs vēlreiz mēģinām saprast, kas noticis eh, finanšu krīzes apstākļos, ko mums atstājusi leiboristu uh, valdība. Es balsoju pret šo budžetu, jo tas piedāvā par 6,8% palielināt ēst patēriņus. Eiropas Savienība pieprasa tik lielu pieaugumu, un patiesībā, ja kāds pieaugums ir pilnīgi neizskaidrojams, tas tikai liks attālināties balsot